So, jetzt hat Federica... Paldies. Tagad vārds eh, Federikai Mogherīnī, lai viņa varētu atbildēt. Paldies. Vēlos sveikt eh, arī es mūsu draugus šeit, un tas ir konkrēts rezultāts tam darbam, ko bieži vien mēs veicam klusumā, taču tam ir labi rezultāti. Prieks redzēt, ka esat šeit. Vēlos pievērsties pāris eh, šeit aktualizētajiem jautājumiem. Es eh, pamanīju, ka šajā parlamentā ir eh, tāda spēcīga vēlme iestāties par rīcību, un tas ir labi, es rēķinos ar to. Kā jau daudz teica, tas ir bijis kolektīvs darbs, taču tam šobrīd ir vajadzīga arī kolektīva atgriezeniskā saita, lai mēs no vīzijas pārietu pie darbībām. Pirmkārt, Daudzi uzsvēra vērtību un interešu jautājumu un to, vai tās būs uh, būtiskas mūsu turpmākajā stratēģijā. Stratēģijas neapstrīdams pamats ir tas, ka mūsu vērtībām un mūsu interesēm ir jāsakrīt. Un šī stratēģija uzsver to, ka uh, Mūsu darbībām ir jābūt konsekventām, un šim nolūkam mums pirmām kārtām ir jābūt uzticīgiem savām vērtībām mūsu iekšpolitikā un mūsu pašu uzvedībā. Un tas iet roku rokā arī ar uh, aspektiem, kurus uzsvērāt jūs. Jebkāda globāla stratēģija sākas pašmājās, un jebkāda ārēja ticamība ir balstīta mūsu iekšējā spēkā. Uh, Tāpēc eh, šajos Eiropas eh, Savienībai sarežģītajos laikos ir svarīgi domāt par mūsu kopīgajiem pienākumiem pret mūsu iedzīvotājiem un arī pret pārējo pasauli. Otrakārt, es gribēju teikt, eh, jā, ka interesēm un vērtībām ir jāsakrīt. Šobrīd noturība ir mūsu stratēģijas centrā to sabiedrību noturību, kas ir ap mums, uh, Eh, šo sabiedrību izturība, tā ir investīcija mūsu pašu drošībā. Un kad mēs pieminam šo izturību, mēs nerunājam tikai par institūciju ilgtspējīgumu, bet arī par sabiedrību kā tādu, arī par cilvēktiesību aizstāvjiem, par ikviena iedzīvotāja vietu viņa sabiedrībā. Vai tas sakrīt ar mūsu interesēm un vērtībām? Es uzskatu, ka šajā gadījumā, tāpat kā daudzos citos gadījumos, mūsu vērtību veicināšana sakrīt ar mūsu interesēm, un mēs pieļautu kļūdu, ja mēs šīs lietas pretnostatītu. Tālāk. Vēlos pievērsties kādam aspektam, kuru daži no jums pieminēja vienreiz negatīvā kontekstā, Un otrais, Denžāna kungs, eh, pozitīvā kontekstā. Uh, attiecībā uz kapacitātes radīšanu drošības un attīstības jomā. Jā, patiešām mums bija vajadzīgi trīs gadi, lai mēs nonāktu līdz tam. Vakar kolēģi, kā jau jūs varbūt zināt, pieņēma pakotni par eh, kapacitātes pastiprināšanu drošības un attīstības jomā. Un vēlos teikt, ka Šī nav novirzīšanās no mūsu attīstības instrumentiem militārajā un drošības jomā. Gluži pretēji, tā ir reakcija uz to, ko mums teica mūsu Āfrikas draugi, ne tikai militāristi, bet arī civiliedzīvotāji, gan Sāhilā, gan Āfrikas ragā, gan citās teritorijās. Trūkst uh, pamata drošības apstākļu iedzīvotājiem, un tur mēs varam veikt kādu attīstības darbu vien vēlamies. Šie mūsu centieni vai nu nenonāk līdz tiem iedzīvotājiem, vai arī izrādās neefektīvi. Tāpēc ir jāgarantē tiesības uz drošību. Tas nenozīmē, ka mēs novēršam resursus no vienas lietas uz otru. Uh, Nē, mēs sakām, ka mūsu resursi ir jāizmanto saskaņotāk un jārēģē uz tām vajadzībām, kas ir iedzīvotājiem, ar kuriem mēs strādājam. Un mēs arī saņemam vēstījumus, ka mums ir jāpiestrādā pie drošības, tieši tāpat kā mēs strādājam pie attīstības. Mēs vienmēr sakām, nav attīstības bez drošības, nav drošības bez attīstības. Uh, Un tagad ir pienācis laiks šos vārdus īstenot praksē, tāpēc es domāju, ka vakar pieņemtā pakotne būs ārkārtīgi svarīga, lai mēs varētu īstenot arī daļu no šīs stratēģijas, izmantojot mūsu dažādos instrumentus un paturot prātā, ka tie ir dažādi, aptver dažādas jomas, taču spēj būt un darboties integrēti un saskanīgi. Es saņēmu konkrētu jautājumu par uh, to stratēģijas daļu, kur ir runa par dalību valstu aicināšanu aktīvi sniegt devumu specifiskās eh, kopīgās ārpolitikas eh, jomās. Tā bija stratēģijas daļa, kas ir rūpīgi pārdomāta, un uh, tā ņem vērā uh, to, ka no vienas puses mums ir jāsaglabā vienotība, ne tikai 28 dalībvalstu vienotība, bet arī dažādi institūcija, tostarp šī parlamenta vienotība, un tas tiek darīts vienotā institūcija ietvarā. Taču var būt gadījumi, kur mēs varētu gribēt, lai kāda dalību valstu grupa vai kādas parlamentāras delegācijas uh, papildina šo mūsu kopīgi veicamo darbu. Var būt kāda specifiska pievienotā vērtība, ko viens vai otrs spēlētājs var sniegt, un ir svarīgi, lai tas notiktu koordinētā veidā ar skaidru caurskatām saikni ar kopīgiem lēmumiem. Es nesatrauktos par parlamenta delegāciju vai dalību valstu iniciatīvām vai komisāru iniciatīvām. Svarīgi ir, lai tās eh, notiktu kopīgā ietvarā un būtu virzīts uz kopīgu mērķi sasniegšanu. Mums nav jābaidās no mūsu kopīgās pievienotās vērtības, pat tad, ja tā ir tikai daļēja, svarīgi, lai tā būtu daļa no vienotas un eh, saskanīgas politikas. Un te es pāriešu pie mūsu pamatvajadzības. Daudzi no jums to pieminēja. Tā pašlaik ir garantēt uh, lai Eiropas iedzīvotājiem būtu īstenotas viņu tiesības uz drošību. Un šeit Eiropas Savienībai ir jādarbojas vienoti. Ir kāds ieteikums, kuru es negribētu ņemt vērā. Daži no jums teica, vairāk ir jāņem vērā viedokļi kas eh, ir pretēji ciešākai sadarbībai. Proti, ka Eiropas ceļš nav pareizais ceļš. Es negribu uzklausīt šādas domas, atvainojiet, jo ir kāda joma, kur ir acīm redzams, ka Eiropas iedzīvotāju drošībai ir nepieciešama Eiropas rīcība. Mūsu ārējās darbībās Dalību valstis, pat ja tās ir lielākās un bagātākās, nevar vienas pašas darboties efektīvāk nekā kopīgi. Vai e, tas ir pretterorisma mm, jautājuma loks vai tirzniecība vai kas cits. Nav tāda jautājuma, kurā mēs būtu spēcīgāki atsevišķi nekā kopā. Apdraudējumi ir globāli, iespējas ir globālas, Un visas mūsu valstis, salīdzinoši ar citām pasaules valstīm, ir mazas vai vidēji lielas. Mēs vairs nedzīvojam impēriju ērā, un mums ir jāparaugās realistiski uz realitāti. Mūsu spēks ir vienotībā, un mūsu partneri visā pasaulē to redz ļoti skaidri un atzīst šo mūsu spēku. Uh, Taču reizēm mēs šo spēku neapzināmies paši šeit Eiropas Savienībā. Taču mums ir jāiemācās izmantot šo mūsu spēku. Jūs varat būt stipri, bet ja jūs neapzināties šo spēku, no tā nav nekādas jēgas. Es ceru, ka mēs patiešām, kā daži no jums sacīja, varēsim izmantot šo stratēģiju, lai padarītu mūsu kopīgās vīzijas par pamatu Eiropas Savienības kļūšanai par globālu spēlētāju. Es pamanīju, ka daži no jums sacīja, ka šī stratēģija esot pārāk vērienīga, nerealistiska. Citi atkal teica, ka tā ir pārāk realistiska un nav pietiekami mērtiecīga. Mums ir vajadzīgs gan realisms, gan ambīcijas. Jūs jau redzat, kā šobrīd viss strauji mainās, gan uh, iekšpolitiski, gan ārpolitiski eh, notikumi, kas nebija iedomājami pirms gadiem vai pirms mēnešiem notiek. Un eh, jautājums ir, vai mēs gribam kaut ko darīt, lai pārmaiņas netiktu veidotas ārpusē, bet lai tās veidotu mēs paši. Es uzskatu, ka mūsu rīcībā ir visi rīki, viss spēks, ir vajadzīga tikai politiskā grība rīkoties. Paldies un pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Paldies, jā, patiešām.